parler la semaine prochaine. Bene, diamo inizio alla Commissione. Abbiamo come primi due punti da. Eh, labi, atsāksim sanāksmi. Tātad, pirmie divi punkti darba kārtībā. ir eh, balsojums par vienkāršoto procedūru par diviem jautājumiem. Vispirms novecojuši padoms tiesība akti kopējās lauksaimniecības politikas jomā. Iepriekšējā komitejas sanāksmē mēs nolēmām, ka eh, balsosim šajā jautājumā ar vienkāršoto procedūru. Un saskaņā ar to, kas ir paredzēts 47. panta pirmajā punktā, ja desmitā daļa komitejas biedri piekrīt, tad mēs eh, pieņemam bez grozījumiem. Tātad mēs jau esam vienojušies, bet mums gluži vienkārši ir jāformalizē šis lēmums. Tātad runa ir par novecojušiem padomus tiesību aktiem kopējās lauksamniecības politikas jomā. Vai ir iebildumi? Ja iebildumi nav, tādā gadījumā šis uh, ziņojums tiek pieņemts. Nākamais jautājums, par kur jābalso, ir laboratorijas testēšanas uzdevuma deleģēšana. Arī šajā jautājumā iepriekšējā sanāksmē mēs nolēmām piemērot vienkāršoto procedūru, balsojot par šo jautājumu, un saskaņā ar to, kas ir 47. panta pirmajā punktā, ja desmitā daļa uh, komitejas biedru piekrīt, tad ziņojums ir pieņemts bez grozījumiem. Arī te es gribētu vaicāt, vai ir iebildumi. Ja iebildumu nav, tādā gadījumā arī šis ziņojums ir pieņemts. Tagad Nākamais jautājums 11. 2010. gada budžets, trešā iedaļa komisija. Tātad referenti ir Jēgas kundze. Mums ir jābalso par atzinumu, kur sagatavojas, kas sagatavots par 2010. gada budžetu. Iepriekšējā komitejas sanāksmē mēs balsojām par finansiālo daļu, un tagad mums ir jābalso par teksta daļu. Esam saņēmuši dažus grozījumus, un ir jābalso par šiem grozījumiem. Vai Jēglas kundze vēlētos izteikties pirms mēs uzsākām balsojumu? Lūdzu, Jēglas kundze. Nē, Jēglas kundze nevēlas izteikties. Tādā gadījumā uzsāksim balsošanu. Ir četri grozījumi, par kuriem jābalso. Varam sākt. Pirmais grozījums. Tātad 6b jaunais. Kas? Autors ir Lange. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Otrais grozījums, papastām, kas desmitais uh, punkts. Kas par? pret? Atturās? Pieņemts. Tagad trešais grozījums, papastām, kas grozījums par desmit, uh, kas par pret atturās pieņemts. Un pēdējais grozījums. Jābalso atsevišķi par pirmo daļu. Kas par pirmo daļu? Lulīngas kundzes grozījumā. pret. Atturās. Pirmā daļa pieņemta, tagad otrā daļa šim pašam grozījumam. Kas par? Pret. atturās. Pieņemts. Tātad arī šis grozījums pieņemts. Tagad mums ir jābalso par visu dokumentu kopumā, kas par, pret, atturās. Pieņemts vienbalsīgi. Paldies! Paulsens kundze ir atturējusies. Jā, tā tad nebija balsojums vienbalsīgs. Jēgas kundze vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos pateikties visiem kolēģiem un kolēģiem par uh, izrādīto atbalstu, runājot par budžetu un uh, budžetu grozījumiem. Vēlējos uh, komitejas biedrs informēt par to, ka esam nobalsojuši par uh, augstākām summām, līdz ar to, pateicoties balsojumam, esam konstatējuši, uh, ka esam pieņemuši konkrētus lēmumus, un, protams, man vajadzēja arī sarunas vēst ar budžeta komiteju, un vajadzēja ievērot noteiktās maržas. Protams, es vēlējos panākt labāko iespējamo kompromisu ar budžeta komiteju, mēs nesam vīlušies par viņu piedāvātajiem skaitļiem, mums ir jāpaliek šajā konkrētajā maržā, bet es pras, vēlētos pateikties budžeta komitejai par viņu raudīto signālu, tas ir būtiski arī piensaimniekiem. Paldies! Bene. Grazie, Madame Jēgla, grazie a tutti quanti. Lielas paldies Jēglas kundzei, paldies visiem. Tagad varam pievērsties 12. punktam darba kārtībā - Eiropas Savienības lauka attīstības politika. Un mums ir tas gods uh, uzņemt Loris Hofmans kundzi, kas ir lauksaimniecības ģenerāla direktorāta pārstāvja no komisijas kas eh, mūs iepazīstinās ar lauka attīstības politiku. Es domāju, ka noteikti būtu vērtīgi runāt arī par veselības pārbaudas īstenošanu un par Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānu šīs te politikas ietvaros. Tātad vārds Hofmans kundzei un pēc tam uzsāksim diskusijas. Lūdzu, Hofmans kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu teikt, ka nodaļa, kurā es strādāju, nodarbojas ar horizontāliem aspektiem lauka attīstības politikā. Mēs arī analizējam un piedāvājam nākotnes politiku, bet galvenokārt mēs nodarbojamies ar horizontāliem aspektiem. Mums ir arī astoņas geogrāfiskās vienības, kas nodarbojas ar tieši specifiskām uh, programmām dal dalībvalstīm un kuras palīdz uh, dalībvalstīm īstenot politiku. Tagad, lai nedaudz atgrieztos pagātnē, lauku attīstības politika tika uzsākta 70. gadu sākumā. Tolēk mums bija daži pasākumi, piemēram, uh, mazāk um, labvēlīgiem reģioniem, tāpat mums bija atbalsts uh, jauniem lauksaimniekiem. Un ar laiku šī politika ir attīstījusies, un mēs esam papildinājuši šo te intervences politiku ar citiem pasākumiem, jo uh, prasības pieauga, prasības, kas paredzēja politiku situācijai tirgū. Tātad šobrīd mēs esam situācijā, uh, kurā mēs uh, esam diezgan mainījuši uh, politiku 2007. un 2013. Ga, uh, šim te laika posmam, kurā mēs šobrīd atrodamies, līdz tam, līdz 2007. gadam mums bija trīs dažādi finansiālie fondi, uh, ar kur palīdzību mēs uh, īstenojam lauku attīstības politiku, um, NGDF fonds um, un instruments jaunajām dalībvalstīm, un mēs to papildinājām vēl ar um, pieciem dažādiem veidiem, kā mēs um, varējām īstenot šos te pasākums. Jo, piemēram, te bija pirmā mērķa politika, uh, otrā mērķa reģioni, uh, un citi reģioni, kas savulāk, savukārt, uz kuriem tika attīcināta cita politika. Tātad um, dalībvalstīm bija dažādas programmas, dažādas sistēmas, kā pārvaldīt šīs uh, programmas un arī dažādas uh, finansiālās sistēmas un, un arī atšķirīgi kontrols uh, uh, mehānismi. Dalībvalsts mums bija norādījušas, ka tas ir milzīgs sloks un tagad jaunajam laika posmam. Uh, Ehm, mums ir jauns risinājums, ko jūs redzat ehm, apakšējā daļā. Mums ir viens ehm, fonds, Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Un mēs šādā veidā īstenojam pašreiz politiku, un mums ir viena programmēšanas sistēma, viena īstenošanas, pārvaldīšanas un kontrolas sistēma. Un es domāju, ka tas mums noteikti būtu jāpar, jāpatur uh, prātā, jo es domāju, ka uh, tas ir uh, palīdzējis dalībvalstīm vienkāršot situāciju. Tātad tik tā par fondiem. Tālāk jūs uh, redzat galvenos mēķus šai politikai. Un mēs tos atspoguļojam uh, tādās kā asīs, jeb prioritātēs pirmā prioritāte ir konkurētspēja. Konkurētspēja ir ļoti svarīga, eh, lai lauksaimniecība varētu piemēroties dažādām situācijām, pieaugušajām prasībām, eh, izmaiņām tirgū un arī, lai palīdzētu veicināt inovatīvas pieejas ražošanā. Katrā no šīm prioritātēm mums ir eh, vairāk eh, pasākumu, kurus dalībvalsts izvēlās attiecīgi individuālās programmās, bet tā, mēs atgriezīsimies pie, pēc brīža. Tātad pirmā prioritāte ir konkurētspēja. Un to mēs īstenojam modernizējot uh, lauksaimniecības ražotnes, uh, īstenojot mārketinga pasākumus, attīstot jaunas ražošanas metodas. Uh, veicinot sadarbību starp eh, partneriem, lai izveidot šādus jaunus produktus un eh, tehnoloģijas. Mēs palīdzam arī eh, dabas katastrofu gadījumos, un vēl, kas ir ļoti svarīgi, tā ir apmācība lauksaimniekiem. Es domāju, ka pēdējo gadu laikā liela uzmanība ir tikusi veltīta tieši šim punktam, jo ir skaidrs, ka virkne pasākumu izdodas īstenot pilnībā un efektīvā veidā tikai tad, ja lauksaimnieki zina, kas ir jādara un kādā veidā. Tālāk otrā prioritāte, jeb otrais mērķis, ir uh, vides un uh, au, uh, zemes pārvaldīšana. Te mums ir labi zināmi pasākumi lauka attīstības politikas ietvaros, Viens ir atbalsts eh, mazāk labvēlīgiem eh, rajoniem. Mēs eh, palīdzam kompensējot lauksaimniekus tādā gadījumā, ja viņiem ir uh, lielāks izmaksas, ja viņi uh, strādā tajos uh, reģionos, kuriem, kuros daba viņiem uzniek zināmas šķēršļus. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi lauksaimniekiem, kur strādā kalnu rajonos, kas ir viena no šīm apakškategorijām. Uh, Um, mazāk labvēlīgu um, reģionu. Um, tālāk ir arī Natūra 2000. Ja lauksaimnieki darbojas šajos uh, reģionos, tad viņi tiek kompensēti par to, uh, ka viņiem tiek uzlikt zināms pienākums šajos reģionos. Tāpat arī ir meža saimniecības pasākumi un arī uh, um, agro vīdes politika, kur mēs uh, veltam 20% no vispārējā budžeta. Tālāk trešais mērķis, ja trešā prioritāte, kas ir saiknes starp lauksaimniecību un pārējo ekonomisko darbību lauku rajonos. Mērķis šī gadījumā ir uh, palīdzēt lauksaimniecības sektoram diversificēties un arī sasaistīties ar citām aktivitātēm. Jūs uh, zināt, ka um, lauksaimniecība ir uh, cieši saistīta ar turismu. Tā noteikti ir nozara, kas ir cieši saistīta ar lauksaimniecību. Mēs sniedzām atbalstu arī infrastruktūrai, pamat infrastruktūrai, um, piemēram, um, platjoslas aprīkojums. Un vēl ir arī citi pasākumi, piemēram, um, ciemāta atjaunošana un arī palīdzība um, mikro uzņēmumiem. Šie dažādie mērķi, šīs dažādās prioritātes um, tiek uzskatīts par sabalansētām programmām. Līdz ar to um, saskaņā ar likumdošanu dalībvalstīm ir jāvēlta zinām daļa šo līdzekļu uh, šajās trijās jomās Tātad viņām ir jāvēlta vismaz 10% konkurētspējas prioritātei, 25% vides un uh, zemes augsnes pārvaldīšanai un 10% diversifikācijai un kvalitātei. Uh, jāsaka, līderi nav metoda, bet tā, tas ir veids, kā īstenot šo politiku. Jūs noteikti zinat, ka tas, šī sistēma ir balstīta uz vietējām grupām, kas mm, paskaidro, kā tās vēlētos uh, redzēt attīstāmies savu reģionu. Un šīs te vietējās grupas pašas pieņem lēmums par, balstoties uz to, kāda viņu prāt ir vīzija reģiona attīstībai nākotnē. Līdergrupas var īstenot pasākums uh, vienā no šīm te trim prioritātēm. Viņi attiecīgi var izvēlēties pasākums, bet viņi galvenokārt koncentrējas uz trešo prioritāti šobrīd, jo šie pasākumi Eh, vairāk atbilst stratēģijām. Tātad, tas viss tiek īstenots pateicoties pasākumiem, eh, kurus jūs redzat attiecīgajās sadaļās. Tagad, lai jūs gūtu priekšstatu par to, kā mēs eh, palīdzam īstenot mērķus un sasniegt vēlamo efektu, kā dalībvalstis var koncentrēties uz vajadzībām un mērķiem. Ja jūs, piemēram, vēlaties sasniegt pozitīvu rezultātu vidas jomā, piemēram, uh, lauku aina vai augsnes kvalitātes uzlabošana, biodiversitāte, uh, ūdens kvalitāte, atjaunojamās enerģijas, tad jūs varat izmantot visus šos pasākumus, uh, kurus jūs redzat ap šo te um, ovālo centrālo formu. Un jūs redzat, ka šie pasākumi ir no dažādām uh, jomām, un tam ir dažāds mērķis, atšķirīgs mērķis. Tātad te var būt gan apmācība, īpašas investīcijas, lai radītu šo vēlamo efektu, bet, protams, ka lielākā daļa pasākumu ir no šīs te otrās prioritātes pasākumiem, kas ir zaļā krāsā, bet ir arī uh, tr, zilā krāsā uh, trešā, uh, pri, trešās prioritātes pasākumi. Redzat arī uh, pelēkā krāsā savstarpējās atbilstības aspektu. Kā dalībvalstis uh, zina, kā var rīkoties, lai tātad sasniegt vēlamo mērķi. 2007. un 2013. laika posmam mēs uzskatījām, ka ir nepieciešama stratēģiskāka pieeja, jo balstoties uz mūsu iepriekšējo pieredzi, mēs redzam, ka um, mums ir apmēram 40 dažādi pasākumi lauku attīstības jomā, un tas viss ir novēdz uh, pie situācijas, kurā dalībvalsts uh, eh, nu, gluži vienkārši izvēlas dažus pasākums, bet mēs domājam, ka ir nepieciešama strateģiskāka pieeja, tātad strateģiskāka domāšana tā viss pamatā. Un tāpēc kopā ar dalību valstīm mēs sagatavojām strateģiskās vadlīnijas šim laika posmam, definējot lauka attīstības politikas prioritātes Eiropas Savienības līmenī. Un šīs prioritātes uh, tiek, protams, ņemtas no šīm te vispārējām prioritātēm, balstoties uz ilgspējības faktoru, eh, izaugsmas un nodarbinātības eh, prioritāti. Tātad mēs cenšamies šīs prioritātes eh, iestrādāt pasākumos un dalībvalsts analizē situāciju, balstoties uz to, kādā situācijā ir viņa lauksaimniecība un lauka attīstība, kāds ir viņš mērķis nākotnē, un tad attiecīgi sagatavo nacionālos dalībās strateģiskos plānus, kuros tiek detalizēts, kas šīm valstīm ir nepieciešams no Eiropas Savienības līmeņa prioritātēm, un, un tās tiek piemērotas nacionālajā līmenī. Tātad dalībvalsts izvēlas, kāda būs tās prioritāte attiecīgajā laika posmā un tad dalībvalstis eh, programmē, un šajās programmās eh, nolemj, kurus pasākums tās vēlas izmantot, kuri pasākumi būtu piemēroti, lai uh, īstenotu mērķus. Pēc tam, kad šī programma ir apstiprināta, tad dalībvalstis īsteno un uzrauga Eh, kā šī īstenošana notiek, mums ir eh, monitoringa pasākumi, lai varētu konstatēt, kā šī politika tiek īstenot un vai ir nepieciešams kādas izmaiņas. Tātad šajā procesā tiek sagatavot 27 nacionālajie strateģiskie plāni, tātad katrai dalību valstī viens, un programmēšanas līmenī Protams, ir dalībvalsts, kuras izraugās vienu programmu nacionālā līmenī, un ir dalībvalsts, kurās ir reģionālās programmas, piemēram, federālās valstis vai lielākas valstis, kā piemēram Spānija, Vācija, apvienotā karalisti, kurām ir reģionāls programmas arī Francijai. Un Kopumā tās ir 88 nacionālās un reģionālās programmas, un mums ir divas nacionālās ietvaru programmas Spānijai un Vācijai, kurām ir eh, tāda kā vispārēja ietvaru programma. Un mums ir arī četras uh, programmas lauka attīstības uh, tīkliem, jo tas ir ļoti svarīgi. Dalībvalstīm ir nepieciešams spēcīgs tīkls, lai tās varētu apmainīties ar pieredzi, ar viedokli par dažādām politikām un lai arī būtu uh, kontakts starp iesaistītajām pusēm un uh, starp cilvēkiem, kas strādā, piemēram, administrācijām, tiem, kas strādā uz vietas, lai nodrošinātu, ka šī politika tiek pienācīgi īstenot un lai tiktu galā arī ar grūtībām. Mums ir Eiropas uh, lauku attīstības tīkls, un dalībvalstīm ir jāsagatavo arī nacionālais tīkls, bet uh, tām nevienmēr uh, šīs nu, šis tīkls ir jāizveido kā atsevišķa programma. Tālāk pievērsīsimies budžetam. Laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam ir uh, pieejama apmēram 91 miljārds eiro visām dalībvalstīm, Tam vēl ir jāpieskaita nacionālais līdzfinansējums un arī uh, valsts atbalsts dažās jomās. Un plus vēl arī uh, privāti. Uh, Dažiem investīciju projektiem ir nepieciešams uh, gan publiskais finansējums, gan privātais finansējums. Tātad šis te publiskais finansējums ir Eiropas Savienības un dalībvalsts finansējums. Uh, Kopumā to visu saskaitot ir 225,7 miljārdi eiro laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam. Es vēlētos teikt, ka eh, te ir zinām atšķirības starp politika, kurā ir līdzfinansējums un kurā nav līdzfinansējuma, bet šeit jūs redzat, ka ir sākotnējais finansējuma apjoms, kas tālāk tiek papildināts ar citiem resursiem un ir eh, diezgan tāds eh, pozitīvs efekts lauku rajoniem. Um, šeit jūs redzat, kā dalībvalstis um, sadala šos līdzekļus starp dažādajiem mērķiem un prioritātēm. Es negribētu īpaši detalizēti runāt, bet jūs redzat, ka šie lielie bloki, um, piemēram, ir uh, pirmais mērķis, ir konkurēt spēja, tālāk vide. Tas viss kopumā, manuprāt, ir 70% no visiem līdzekļiem, tie ir 78% šķiet, un tālāk jūs redzat eh, citas prioritātes, kurām ir eh, mazāk eh, līdzekļu veltīts. Šī, šis, protams, ir vispārējais pārskats, jo viss ir atkarīgs tālāk no dalībvalstīm. Dažas dalībvalstis ir par vienu modeli, citas par otru. Tātad tas viss ir atkarīgs tālāk no attiecīgās situācijas dalībvalstī un to, kādas prasības ir katrai dalībvalstī un kādas vēlmes. Uh, Tagad, ja mēs pievēršamies veselības pārbaudē, cik jūs zināt, tad veselības pārbaude ir tikusi īstenot un galvenā ideja bija tāda, ka ir prasība lauku rajoniem piemēroties klimata pārmaiņām un mainīgai situācijai un ir nepieciešama piemērošanās pasākumi, investīcijas, bet arī cita veida pasākumi, kas ir jāīsteno lauku reģionos. Un šī iemesla dēļ um, un balstoties uz šīm uh, prioritātēm, kuras jūs redzat uh, te šajā slaidā, tāpēc arī bija nepieciešams mainīt mehānismu. Mm, jūs zinat, ka mums bija šīs te motivācijas mehānisms jau iepriekš, bet tas tika vēl pastiprināts. Un tagad mēs esam saņēmuši vēl papildus 3,367 miljārdus eiro, kas ir pieejami dalību valstīm lauka attīstības programmām, kuras var izmantot klimata pārmaiņu jomā, atjaunojuma enerģiju jomā, ūdens pārvaldes, bio uh, daudzveidības un uh, arī piensaimniecības reformām. Es gribētu teikt, ka mēs piešķiram prioritāti arī inovācijām un inovāciju as, eh, aspektiem, kas ir saistīti ar šīm te galvenajām prioritārajām jomām. Tālāk, atveseļošanas eh, plāns, tas bija eh, dalībvalstu valdību un valstu vadītāju lēmums. Mērķis bija veicināt investīcijas infrastruktūrā un citās jomās, bet jo īpaši infrastruktūrās. Un šim eh, nolūkam tika piešķirti vēl papildus eh, aptuveni 1 miljārds eiro eh, šajā budžetā, lai uzlabotu platjoslas infrastruktūras lauku rajonos, jo um, tika uz, uzskatīts, ka tā ir viena no galvenajām problēmām. Uh, ņemot vērā datus, eh, tieši lauku rajonos pietrūka platjoslas infrastruktūru, un joprojām tiek uzskatīts, ka eh, šajā jomā lauku rajoni ir atpalikuši un ir eh, jācenšas panākt to, lai lauku rajoni tikt līdz pārējiem, un lai tie varētu tiks galā ar šīm problēmām eh, finanšu un ekonomiskās krīzes laikā. Un sarunu beigās um, tika panākt labvēlīga pieeja, un šis te viens miljārds eiro, protams, nav jāizmanto obligāti platjoslas infrastruktūrām, bet uh, šos līdzekļus var izmantot arī iepriekš minētajām prioritātēm. Tātad, cik tā mēs esam nonākuši? Šobrīd jūlija beigās mēs, esam, mēs saņēmām piemēro, mēs saņēmām atjaunotas um, programmēšanas programmas, programmācijas programmas no dalībvalstīm. Un šobrīd ir jāpiešķir līdzekļi prioritātēm, kuras ir identificētas un noteiktas. Mums ir 88 programmas, kā jau es teicu, un mēs esam um, sasaistījuši veselības pārbaudi ar atvesļošanas plānu tā, lai dalībvalstīm viss būtu jāpārbauda tikai vienu reizi. Tātad viss notiek, bet. Uh, mēs izjūtam diezgan lielu eh, spiedienu, un mēs esam daudz par to runājuši arī ar eh, dalībvalstīm. Mēs strādājam ļoti koncentrēti, jo mums ir jāapstiprina šīs programmas līdz gada beigām. Mums ir budžeta līdzekļi 2009. gadam. Šie līdzekļi ir jāpiešķir, jo citādi mēs tos zaudēsim. Tātad tie ir līdzekļi no atvesaļošanas plāna. Ir paredzēts arī attiecīgais apjoms 2010. gadam. 2009. Uh, gadam tie ir 600 uh, tūkstoši uh, miljonu, un mums ir jāpiešķir šie līdzekļi, lai programmas varētu īstenot. Visbeidzot, noslēgumā es gribētu jums sniegt pirmo ieskatu par to, eh, ko dalībās dara ar šiem papildus līdzekļiem veselības pārbaudas un atvesļošanas plāna eh, līdzekļiem. Es gribētu uzsvērt, ka tas ir tikai tāds sākotnējais ieskats, jo mēs šobrīd vēl joprojām diskutējam ar dalību valstīm par to, vai tas ir pareizais veids, kā to darīt, vai eh, tās vajadzības, kas parādās viņu stratēģijās, ir attiecīgi sasaistīts ar programmām, bet vispārējais ieskats šobrīd ir tāds, ka vairāk nekā trešdaļa līdzekļu ir piešķirta uh, bioloģiskās daudzveidības prioritātei. Otra lielākā daļa, 23%, ir ūdens pārvaldē. 15% ir um, piensaimniecībai, jo šķiet, ka tās, tā arī ir tēma, kas satrauc dalībvalsts un tad jūs redzat pārējās daļas, kas, protams, ir uh, atbalstīts diezgan ievērojumā apjomā, bet mazāk 10% gan platjosas infrastruktūrām, gan arī 10% klimata pārmaiņām un atjaunojamām enerģijām ir paredzēts 6%. Bet, kā jau es teicu, tas ir tikai tāds pagaidu ieskats. Um, tas parāda dalību valstu izvēli pašreiz. Nu, šķiet, ka esmu aizņēmus eh, jūsu laiku runājot diezgan ilgi, bet es domāju, ka būtu bijis grūti izteikties īsāk. Lielas paldies! Molto bene, grazie, ringraziamo la commissione. Paldies! Paldies komisijai! Paldies Hofmans kundzei par sniegto prezentāciju! Vēlējos mūsu vidū sirsnīgi sveikt Uh, Ziemeļīrijas asamblejas pārstāvis, uh, kas darbojas lauksaimniecības komitejā, un tagad es vēlētos uzsākt diskusijas par komisijas ziņojumu. Nikolson kungs vēlējās izteikties lūdzu. Paldies priekšstādētāji! vēlējos arī pievienoties jūsu siltajiem apsveikumu vārdiem un uh, sveikt mūsu vidū Ziemeļīrijas asamblejas pārstāvis, kas darbojas Ziemeļīrijā uh, lauksaimniecības komisijā. Un īstenībā viņi meklēja uh, tulkojumu kanālu, un tāpēc viņi saulēcīgi nedzirdēja jūsu apsveikumu vārdus. Jo jūs nedzirdē, nerunājāt viņu dzimtajā valodā. Uh, vēlējos pateikties komisijai par uh, prezentāciju. Tā patiešām bija izcila un eh, atļauj ieskicēt eh, nozīmīgus aspektus mūsu ikdienas darbā. Un tādā veidā var eh, atbalstīt lauku reģionus, lauksaimniecībā nodarbinātos visā Eiropas Savienības teritorijā. Es saprotu, ka ļoti daudz tagad apzinās, ka ir vairāk uzmanības jāvēlta šādiem jautājumiem. Jaņem vērā, ka otrā pīlāra politika uh, kopš tās radīšanas brīža ir eh, bijis nozīmīgs eh, aspekts mūsu kopīgajā darbā. Frans Fišlers toreiz teica tā, kad viņš bija komisārs, ja nav pietiekam daudz naudas, tad sameklējiet to, un mēs vēlamies palīdzēt lauku ekonomikai, tautsaimniecībai, bet nekad nav bijis pietiekam daudz finansējumu šīm politikas jomām, un mēs mēģinām kaut kā sevi attaisnot, jo projām mums nav pietiekam daudz līdzekļu, jo visa nauda, ko mēs redzējām šodien uz ekrāna, prezentācijā, prezentācijas laikā ir ļoti jauki, ja jūs par to runājat, bet es redzu, ka jūs nejūtaties īpaši ērti par to runājat. Mums ir 27 dalību valstis, daudz dažādu reģionu, un mums jāņem vērā tas, eh, kādas problēmas rodas. Visu nevar finansēt, un tā ir lielākā problēma lauka attīstības jomā. Uh, Mums ir nepieciešams finanšu atbalsts, mēs sniedzam atbalstu un mēs vēlamies atbalstīt lauku reģionus. Viņiem ir grūti, viņi mainās mūsu acu priekšā, mainās dažādas nodarbinātības pakāpes un vairāk lauksaimnieku tiek atstāti ārpus spēles lauka, viņiem nav viegli izdzīvot šodien. Un kas tad notiks ar lauku reģioniem? Kurš? Uh, apstrādās šīs teritorijas, kurš par tām parūpēsies, ja mainīsies uh, šī lauksaimniecības ainava. Un uh, daudz uzskata, ka lauksaimniecība nav pietiekami ienesīgs arots. Mēs to esam jau pieredzējuši. Tas notiek arī attiecībā uz piensaimniekiem. Jau šorīt es teicu, ka nedēļas nogalē satikos ar lauksaimniekiem un viņi teica, uh, ka tagad uh, aitām ir jāliek uh, tāda elektroniskā identifikācija, bet īstenībā viņiem tas nav tik svarīgi. Un stūbie lēmumi Briselē apgrūtina viņu ikdienas dzīvi. Tagad viņiem visiem, visām aitām jāspriež ausīs šīs elektroniskās zīmes, krotālī, un kurš viņus aizstāvēs. Viņiem tajā laikā ir jāapstrādā zeme, nevis jārūpējas par šādiem elektroniskiem mēsliem. Uh, Man šķiet, eh, tas nebija pareizais lēmums, un eh, šajā brīdī mēs neesam neko konkrēti izdarījuši, lai uzlabotu viņu dzīvi. Runājot par trešo asi, jā, izcili, bet kāda ir plānošanas politika šajos reģionos? Eh, ir jāatļauj uzņēmumiem attīstīties, un šī plānošanas politika neļauj lauksaimniekiem attīstīt savu rūpalu mums ir jāmainās, jāaug līdzi šim laikam un jāpadomā par to, cik daudz finansējumu mēs varam piešķirt. Uh, Protams, mēs vēlamies ievērot arī subsidiaritātes principu un Bieži vien lauksaimnieki atrodas tādā kā slazdā, viņi nevar sasniegt tik daudz, cik vēlas, tādēļ, ka viņiem vienkārši trūks finansiāla sēga. Un mēs jau varam runāt gāri un plaši priekšsēdētā kungs, bet man ir ierobežots laiks. Jūs runājat par 600 miljoniem, kas tiks iztērēti iespējams šogad, ja es nemaldos. Vai valdības var iesniegt priekšlikumus, un eh, kas notiks? Mēs iesniedzām priekšlikumus septembrī, tagad jau ir apritējis gandrīz vesels mēnesis. Kas notiks? Vai valdības kaut ko piedāvās vai nē? Jo mēs nevaram sēdēt eh, rokas klēpī salikuši, kamēr cilvēki cīnās ar problēmām šajos lauku reģionos. Liels paldies, Džēms! Turpin priekšsēdētājs, protams, pēc debatēm es došu vārdu atkal Hofmans kundzei, lai viņa reaģētu. Tagad Kristīna Movī, lūdzu. Patalmaš összegeket eh,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 I'm happy to speak English if that makes life easy. Nu jā, ja tas atvieglos jūsu dzīvi, es varu runāt angļu valodā. Labi, labi. Es atvainojos par manu ungāru valodu. A atvainojos e, saviem vēlētājiem Ungārijā, savā vēlēšana apgabalā, bet diemžēl tas nav iespējams, tādēļ es tagad runāšu angļu valodā. Jā, šeit ir tādi cēli principi. Uh, Nav nekāda valoda problēma. Jūs varat runāt dzimtajā valodā, saka priekšsēdētājs Kristīna. Nav, nav nekāda problēma ar tulkojumu, Kristīna. Neuztraucieties. Paldies, priekšsēdētāji. Tad runājot par šiem ļoti lielajiem skaitļiem un arī par šiem cēlajiem principiem, es liekas, ka lauka zona ir plaukstoša un ka. Uh, lauksaimnieki dzīvo nu gluži kā paradīzē, bet tas tā nav, vismaz manā valstī tas noteikti tā nav. Gluži pretēji notiek. Tad kur pazūd, pazūd viss šī nauda? Tāds ir mans jautājums runātājai. Kāds ir kontrols mehānisms? Var kontrolēt šos līdzekļus? kā Eiropas Savienība pieprasa dalību valstīm atskaitīties par šo fondu izmantošanu. Bet, ja ir kāds, eh, kā dalība valsts, kur liela daļa šo fondu nonāk draugu kabatās, tām mm, līdzīgi un nevis eh, pie lauksaimniekiem cilvēki, kur dzīvo laukzonā, zonā, Ko, kā tad rīkosies Eiropas Savienība atklājot šādus uh, notikumus? Kā Eiropas Savienība var izsekot uh, šos finanšu līdzekļus un pārbaudīt, ka tie tik tiešām tiek izmantoti noteiktajiem mērķiem? Es vēlētos dzirdēt atbildi, kādā veidā jūs kontrolējat šos finanšu resursus, kādā veidā jūs pārbaudat, kā uh, šī nauda vienkārši kaut kur nepazūd un kā mēs varam arī veicināt pilsoniskās sabiedrības, lauksaimnieku dažādu organizāciju, līdzdalību lēmumu pieņemšanā par to, kā tiek tērēta šī nauda. Mūsuprāt, demokrātijā to nodrošina ievēlēti deputāti, bet kā Eiropas Savienība garantē pilsoniskai sabiedrības līdzdalību? Grazie, la parola Martin Hošling. Paldies, Martin Hošling, lūdzu. Jā, <clears throat> es glaube, wir sind uns. Paldies, es domāju, visi esam viens prātis ka lauksaimniecības politikas attīstībai šīs programmas ir patiešām no svara. Protams, mums ir jābūt interesētiem, lai programmas gūtu panākumus. Protams, eh, tie ir ļoti skaisti principi, labas ambīcijas, es tam varu piekrist, bet vai tie patiešām tiks loģiski izmantoti? Man šeit trūks tāda mēroga atvēziena programmās, vai šeit būs jaunas darba vietas. Mēs varam runāt par skaistām lauku attīstības programmām, bet cik jaunu darba vietu tas radīs, vai tas uh, nenovedīs pie tā, ka tiks vienkārši veicināt lielu uzņēmumu attīstību, tiks uh, iznīcināti mazāk uzņēmumi, un uh, tā tad līdz ar to arī saruks darba vietu skaits. Es ceru, ka dalība valsts varēs šīs programmas izmantot pareizi un secīgi. Mēs nevaram atļauties tādas politikas nostādnes, kas uh, samazinās ekonomisko izaugsmi. Mums ir jāparūpējas arī par uh, turpmākas pārprodukcijas samazināšanu un jāpadomā par uh, eh, turpmāk līdzekļu piesaisti. Vai tas ir pareizais ceļš, pa ko mēs esam apņēmušies soļot, vai mēs vienkārši tagad mēģināsim mm, kaut ko darīt, lai notušātu problēmas, kas ir radušās piensaimniecības sektorā. Vēl viens jautājums. Kādēļ līdzekļi tiek izmantoti platujoslas infrastruktūrai. Kādēļ tas tiek eh, finansēts tieši ar šādu programmu palīdzību. Protams, katrā valstī ir liels nacionāls programmas, bet vai platjoslas attīstība ir jāfinansē tieši ar šīs programmas palīdzību? Protams, jāpadomā arī par konjunktūras problēmām un šis aspekts ir kritiski jāpārbauda, vai tas patiešām ir loģiski. Un vēl kāds jautājums. Man ir radies iespējas, ka jaunie formulētie mērķi nav tik ļoti sasaistīti ar cīņu pret klimatu pārmaiņām. Es domāju, ka dalība valstīs eh, šādi mērķi tiek īstenoti ļoti viduvēji, tā mēreni tiek eh, nosprausti, formulēti konkrēti mērķi, bet izveidotie pasākumi, instrumenti nav saskaņā ar šiem mērķiem, līdz ar to tos ir ļoti grūti sasniegt. Man šeit rodas uh, pamatotas bāžas. Ir nepieciešama patiešām stingra ko eh, kontrola, lai varētu palūkoties, kā nauda tiek iztērēta, vai tā nesīs cerētos augļus, ir, protams, kopīgi ar komisiju jāapspriež par nacionālajām programmām, vai mērķi ir saskaņā ar programmai piešķirto finansējumu, vai tos ir iespējams īstenot. Paldies, tagad Šmita kungs. You, Paldies, priekšsēdētāji! Es uzmanīgi klausījos kolēģi izteikumos, protams, vēlējos uh, sveikt Nikolsonu kunga kolēģis no Ziemeļīrijas asamblējas. Un šķiet, ka jūs jau gandrīz esat kļūst par skotu, jūs jau tikai vienu mazu solīti esat, uh, lai kļūtu par īstenu skotu. Uh, Un e, vēlējos pateikties arī kolēģiem no komisijas par izcilo prezentāciju. Es tāpat e, pagājušo pirmdienu biju reģionālās attīstības komitejā, pēc tam devos uz lauksainiecības komiteju. Un jāņem vērā, ka reģionālā attīstība īsnībā ļoti daudzējādā ziņā sasaucas ar lauksainiecības politiku. Esmu nobažījies par uh, e, lauku attīstībai paredzēto budžetu. Mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka lauku attīstības politika kļūst aizvien nozīmīgāka, un mēs vēlamies ražot tādu pārtiku, no kuras uh, zemnieki var gūt pietiekami daudz ieņēmumu, un ļoti daudz lauksaimnieki vienkārši mm, pie, cieši bankrotu visā Eiropas Savienībā, uh, aitu kopji arī pārtika pārmetas uz citām nozarēm, sāk naudu uh, pelnīt savādākā veidā, un mēs nevēlamies pieļaut, ka vienkārši šīs lauksaimniecības joms izzūd no zemes virsas. Es esmu nedaudz uh, pārsteigts par šīs programmas aptvērumu, jo man šķiet, ka mēs mēģinām darīt uh, pārāk daudz lietu vienlaicīgi. Ir vienkārši jākoncentrējas uz galvenajām problēmām, ir jāīsteno uh, lauksaimniecība, kas nes pēļņu, pārtiks ražošana Eiropas Savienībā, kas būtu konkurētspējīga un tālāk. Skotijā, manā vēlēšanu apgabalā, tur arī ir vairāki lauku periferija reģioni, mēs runājam par jaunu programmu īstenošanu, bet daudzas eh, dalībvalstis ir ļaunprātīgi vai varbūt tā nemierpriecīgi izmantojušas eh, lauku attīstības fondu budžetu. Un šis budžets tagad, eh, zināmā mērā, atrodas tādās kā briesmās. Es ceru, ka komisija strādā pie tā, lai lauksaimniecības fonda budžets tiktu izmantots saskaņā ar mērķiem, un šie 600 miljoni eiro ir ļoti riskanti to minēt šādu summu politiķu priekšā, ko dalībvalstis darīs, lai šo naudu iztērētu efektīvi, kas notiks, kādi kriteriji tam tiks izvirzīti, un uzskatu, vienmēr mums ir jāapzinās tas, ka Eiropas Savienības ka lauksaimniecības un uh, lauku attīstības galvenais mērķis ir nodrošināt to, lai mēs varētu ražot produktus, pārtiks produktus ar pēļņu šeit, pa, vispārējais ir tikai tukšs pļāpāšana. Paldies! Paldies, lūdzu, tagad Sikierska kungs. Jeśli można zapytać, jakie są różnice? Paldies, priekšsēdētāji, ja es drīkst uzdot vienu jautājumu, es vēlējos pavaicāt. Uh, kāda ir atšķirības starp mērķiem un prioritātēm otrajā pīlārā, ņemot vērā tā sauktās vecās un jaunās dalību valsts? Tās valstis, kas Eiropas Savienībā iestājās 2004. un 2007. gadā, vai tur sadalījums starp pirmo un otro pīlāru ir pilnīgi vienlīdzīgs, un vecās dalību valstis, tātad 17% attiecas uz otro pīlāru. Kādas ir īstās prioritātes šajā jomā? Un otrs jautājums. Man patiešām šķiet izcili tas, ka mēs runājam par reģionālajām atšķirībām 88 programmas. Lauksaimniecības ainava Eiropā ir ārkārtīgi sarežģīta, un uh, pētījumā jūs to ļoti padziļināti parādījāt. Uh, E, mēs vēlamies izveidot tādu lauksaimniecību, kas būtu ar sociālo nokrāsu un atļautu veikt pēc iespējas vairāk darba tieši lauku reģionos. Un ko mēs varam darīt? Kādi instrumenti ir izmantoti, lai varētu veicināt konkurētspēju Eiropas Savienībā, lai arī mazākās eh, lauksaimniecībās būtu šī sociālā dimensija? Un ir arī daudz reģionu, kur lauksaimniekiem ir jāstrādā ļoti grūtos apstākļos, vai viņi vispār ir konkurētspējīgi, viņi saražo ārkārtīgi maz produkcijas. Tas mums viss ir jāpaturprātā. Un eh, šajā kontekstā vēlējos uzdot jautājumu, kā mēs varam dot e, jauninājumu skaitu šajos reģionos. Daudz runā par to, ka Eiropas Savienība nāk klajā ar daudziem jauninājumiem, un ko mēs varam darīt jauninājumu jomā, lai absorbētu pēc iespējas vairāk fondu līdzekļu ir daudz uh, diskusiju par uh, lauksaimniecības kopējiem mērķiem pēc 2013. gada. Kāda ir vīzija, kādas ir Eiropas Savienības uh, itsevišķi komisijas prognozes šajā jomā un kas notiks ar otro pīlāru? Vai tas ir saistīts ar kopējo lauksaimniecības politiku vai ar lauku reģionu attīstību? Tā ir diskusija, kas jau aizsākās starp komisāriem Fišleru un Barņē mēs ko tādu piedzīvosim atkal. Mēs zinām, ka daudzi profesionāļi arī reģionālās politikas jomā vēlas, lai otrais pīlārs pārietu reģionālās attīstības dimensijā. Un bieži vien reģionālās attīstības politika paliek tādā kā sērdieniša jomā salīdzinājumā ar KLP. Paldies, paldies, Nikolais Kukungs tagad. Tad. Preocuparea mea este legată de modul în care se armonizează diferitele componente din planul. Paldies, priekšsēdētāji. Mani jo īpaši satrauc tas, kā tiek harmonizēti eh, šīs sastāvdaļas eh, dalībvalstu plānos. Jo īpaši tas, kādā veidā tiek panākt šis līdzsvars starp eh, trešās prioritātes un pirmās prioritātes pasākumi pasākumiem. Nu, piemēram, mūsu uh, dalībvalstu nacionālais attīstības plāns. Mums ir diezgan daudz projektu, kas ir saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paredzēts diezgan ievērums līdzekļu daudzums līdz 2013. gadam. Un uh, šajā jomā ir iesniegts ļoti daudz pro projektu. Runa ir par simtiem projektu. Mums ir nepieciešams atbalsts šīm te uh, lauksaimniecībām bet e, pagaidām vēl nav izdevies e, piesaistīt pietiekam daudz intereses. Tāpēc es vēlētos uzzināt, kā dalība valsts varēs piešķirt šos līdzekļus korektā un pienācīgā veidā, kā mēs izmantosim labās prakses e, vadlīnijas, lai pēc iespējas efektīvāk izmantot šos līdzekļus. Tālāk, kas attiecas uz šīm te vadlīnijām, es vēlētos uzzināt, kā tas notiks jo iespējams, ka mēs, piemēram, sagatavosim infrastruktūras ceļus, bet tie pēc tam netiks izmantot, jo attiecīgajos lauku reģionos vairs nebūs pietiekam daudz iedzīvotāju. Tāpēc man būtu arī jautājums par to, kā tie ir praktiski tiek organizēta apmācība, jo citādi visi šie līdzekļi nekalpos tam, kam tie ir domāti. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs. Tā e, jau tas pašsaženie, že... E, Cienītie kolēģi, Vēlējos uh, jums paust savus pārdomus. Ja mēs sagatavojam programmas Eiropas Savienības līmenī, mums vajadzētu atvēlēt pietiekam daudz uzmanības lauku reģionu attīstībai un tam, kā šo attīstību stimulēt. Protams, jāuzlabo arī lauksaimnieku dzīves kvalitāte. To mēs visi vēlamies panākt mazie un vidējie uzņēmumi, mazās fermas lauku reģionos, tiem ir visgrūtāk izdzīvot. Kādu bilanci mēs vēlamies sasniegt? Kas notiks pēc tam, kad šīs programmas būs stājušās spēkā? Kas notiks pēc vairākiem gadiem? Vai mēs eh, šīs mazās fermas, mazās eh, lauksaimniecības vēlamies paturēt vai vēlamies no tiem tikt vaļā? Un kas man interesē vēl? Kas notiek šajos saimniecībās? Uh, Es domāju, ka politikai ir jātiec nevis uz tiem lauksaimniekiem, kam šodien ir 40, 50, 60 gadu. Uh, kā šī programma ietekmēs arī nākamo mm, paudzi, kas varbūt turpinās apstrādāt savu senču apstrādāto zemi, vai viņi varbūt dosies prom no lauku reģioniem, bet būs kādi, kas arī paliks laukos un vēlēsies turpināt saimniecību uzturēšanu. Tādēļ ir nepieciešams darba vietas, un tas ir jānodrošina. Cik daudz darba vietu tiks rādītas, pateicoties jaunajām programmām, arī šo jautājumu vēlējos uzdot. Es atzinīgi vērtēju to, ka KLP ir kas vairāk nekā tikai ražošana, un es diskutēju ar tiem, kas saka, ka ir nepieciešams lielāks finansējums tikai lauksaimniekiem. Tādā veidā mēs varētu atbal... Mēs nevarētu tādā veidā mainīt lauksaimniecību. Mums to neizdosies panākt nevien eh, Polijā, bet arī visā Eiropā. Un Runājot par finansējumu, ir jāatvieglo procedūras, un e, kas e, mainās, tā ir dinamika. Mēs pārāk e, ātri iztērējam finansējumu, iztērējam to, cik vien ātri iespējams, un tad rodas deficīti. Piemēram, runājot par lieliem uzdevumiem, mēs pieredzējām situāciju 2007. gadā. Un tas īstenībā nemainēs tendences. Uh, cenas joprojām ir zemas un produkcija nav rentabla, tā nenes ienākums. Es vēlējos, lai dalība valsts kļūtu disciplinētāks un vairāk naudas atvēlētu lauku reģionu attīstībai, proti infrastruktūrai, izglītībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai Un es runāju arī par mentalitātes maiņu. Tā ir nepieciešama visos lauku reģionos, lai jaunās paudzes neatkārtotu to, tās kļūdas, neuzkāptu uz tā paša grābekļa, uz kur ir uzkāpuši viņu senči. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Giovanni Lavīļa nākamais. Liels paldies priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties komisijai par prezentāciju. zināmā mērā tā jau bija novecojusi informācija, bet, nu, liels paldies tāpat. Pirmajā daļā viņi runāja par 2007. 2013. gada programmēšanu, bet neko neteica par īstenošanu. Nebija nekāda jauna informācija par um, maksājumu un saistību apropriācijām jaunajā plānošanas periodā. pirms diviem gadiem varbūt eh, tā būtu svaiga informācija, bet tagad, 2009. gadā, mēs vēlamies jaunas vēsmas, mums ir nepieciešams cīnīties pret krīzi. Un īstenībā ir eh, grūti absorbēt eh, visām jomām paredzētos līdzekļus, jo lauksaimnieki nevar rast līdzfinansējuma avotus. Mēs vēlētos uzzināt, kāda ir situācija un cik eh, lielā mērā šie līdzekļi tiek izmantoti. Tāpat runājot par lauku reģionu attīstības plānošanu 2006. un 2007. gadā. 2009. gadā eh, izdevumi bija ļoti lieli, bet vai mēs varam izmantot paraugu prakses, vai mēs esam pieredzējuši konkrētus augļus, mums ir jāsaprot, cik daudz mērķu ir īstenoti, ņemot vērā eh, veiktās aktivitātes. Nu, varbūt eh, komisija varētu sniegt savu redzējumu par to. Paldies, Dživānī, saka priekšsēdētājs. Kapelos Santos kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos pateikties komisijai par prezentāciju. Tas bija tāds īss eh, pārskats par izmantotajām metodēm, un īstenībā tas mums ir jāzina. Es domāju, ļoti labi, ka mēs par izmantotajām metodēm uzzinājām sasaukuma laika sākumā. Jo mums ir milzīga atbildība, un tajā pašā laikā mēs varam izmantot arī daudz iespēju. Es domāju, ka mums varbūt nevajadzētu tagad būt tādiem uh, neusticīgiem, aizdomīgiem pret uh, lauksaimniekiem. Mums vajadzētu pašiem izmantot savus kontrols mehānismus, un tie jau ir attīstīti. Mums ir vēl citi instrumenti, ko varam pielietot. Nepietiek tikai pārdomāt. Es domāju, ka deputātiem tagad nevajag būt aizdomīgiem runājot par finansējumu izmantojumu. Mēs īstenībā šīs metodas esam radījuši paši. Ja mēs esam aizdomīgi, tad varbūt tās nevajadzētu izteikt te, vajadzētu pašiem cienīt savus iestādes. Šīs šaubas ir jāpauž varbūt Eiropas institūcija adresē. Tādēļ ir jāapkopo informācija, tā ir jāanalizē pietiekami korekti, tādā veidā mēs varam izveidot jaunu modeli vai paraugu praksi, ja kaut kas noies greizi ir nepieciešams informāciju apkomot jau tieši tagad, bet aktivitātes majā mūsu mandāta dienā, jo tad mums vajadzēja sākt darboties ir jāsaprot, cik daudz naudas ir lauksaimnieku rīcībā un vai tā ir iztērēta akurāti vai nē, vai tas nav noticis saskaņā ar priekšrakstiem. Es domāju, ka tā nav tikusi izšķērdēta, bet, lai to varētu labāk novērtēt, ir nepieciešams uh, četru metožu modelis un lauku reģionos ir jāgarantē, lai lauksaimnieks saņem sev paredzētos līdzekļus, jo savādāk nebūs lauku attīstības. Vai mēs aplūkojam pareizo modeli tieši tagad, vai tas atrodas mūsu acu priekšā? Tagad mēs pieredzam tādu abu politikas jomu pārklāšanos starp uh, kopējo lauksaimniecības politiku un lauku reģionu attīstību, bet mēs nerunājam, ka tie ir pilnīgi pretrunīgi rūpali. Ir nepieciešams konkrēts modelis, lai mēs varam izmantot uh, instruments, kas ir mūsu rīcībā, bet mums ir nepieciešama tāda nākotnes vīzija, ja mēs runājam par fondu absorpciju. Paldies! Paldies! Kēlī kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par izcilo prezentāciju, tā bija arī ļoti detalizēta. Iespējams, ka to vajadzēs aktualizēt pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā jaunās attīstības tendences. Vēlējos arī šeit sveikt uh, kolēģus no Ziemeļīrijas asamblējas. Man ir vairāk jautājumu kas attiecas uz šīs dienas diskusijām. Pirmais jautājums arī attiecas uz otro pīlāru, un man ir jāpiekrīt Nikolsona kungam ļoti daudzām atziņām, ko viņš šodien pauda. Bet mēs nevēlamies atkārtot jau pieļautās kļūdas, un kāda ir atšķirība starp ietekmi un teoriju. Ja mēs runājam par otro pīlāru, tas ir ļoti teorētisks, bet kas attiecas uz konkrētu darbību, ietekmi, uh, cik daudz naudas ir piešķirts otrā pīlāra politiku īstenošanai. Lauksaimnieki, cilvēki, kas dzīvo lauku reģionos, viņiem ir grūti izprast, cik liela ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība šajā jomā. Vēl kāds jautājums, ar ko mēs sastopamies, iespējams, es ar to esmu saskāries tieši pēdējā laikā savā dzimtajā apgabalā. Mums ir jābūt progresīvākiem, lai varētu cīnīties pret lauksaimniecības pārlieku lielo industrializāciju. Tas ir uh, nesis sev līdzi smagas sociālās sekas. Es pats nāku no īrijas dienvidu daļas, un tur par šo jautājumu tiek runāts ļoti daudz, proti, ka lauksaimniecība kļūst aizvien industrializētāka, un tas atstāja arī smagas sociālās pēdas. Eiropas Savienībai, protams, ir uh, jāpalīdz lauksaimniekiem. Tas ir kļuvis ļoti nozīmīgs jautājums, kas īstenībā pārsniedz tikai lauksaimniecības politikas robežas mums pašiem ir jāsaprot, kā finansējums varēs palīdzēt radīt jaunas darba vietas uh, lauksaimniecībā un paturēt jau esošās. Mēs vēlamies, lai šie cilvēki joprojām paliek laukos un apstrādā zemi. Īrijā joprojām ir liels problēmas uzturēt lauksaimniecību. Mēs to pieredzam vairāku paauģu garumā. Mums ir jāpatur lauksaimnieki saimniecībās, un eh, jāatļauj pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam apstrādāt zemi. Un es to esmu pieredzējis pats savām acīm, pats esmu uzaudzis fermā. Mums vajadzētu garantēt, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu nojauktas barjeras, lai eh, lauksaimnieki varētu darboties pietiekami brīvi, lai viņi varētu diversificēt savu saimniecību darbību. Un eh, diversifikācija ir ārkārtīgi nopietnas jautājums Protams, ir e, daudz dažādu nozaru, kurā cilvēki strādā lauksaimniecības jomā. Mēs nerunājam tikai par aitkopiem vai, vai teiksim, lielopu audzētājiem. Ir jāapklāj pilnīgi visas nozars, un e, arī valdībām ir jāsēž pie sarunu galda un jārunā par to, kā uzlabot situāciju lauksaimniecības jomā. Ir jābūt diversifikācijai, lai varētu nodrošināt pietiekam augstu konkurētspējas līmeni. Un dažas pēdējās piezīmes domāju, ka platjoslas infrastruktūra nā, eh, ir viena no prioritātēm arī lauku reģionos. Es nepiekrītu kolēģiem, kas teica pretējo. Ja nav platjoslas infrastruktūras, jums ir grūtāk strādāt. Un visbeidzot. Es domāju, mums ir pietiekami labi jāanalizē līderprogrammas darbība un visbeidzot Pasakiet par to, kā tiks izvēlē, iztērēt 600 miljonu eh, eiro, jo savādāk es neuzskatu, ka es varēšu doties ar tīru sirdsapziņu atpakaļ pie saviem vēlētājiem. Paldies! Grazie, Evans. Paldies, Kecīja, lūdzu. Grazie, prezidente. El desarrollo rural es una de las políticas. Paldies, priekšsēdētāji. Lauku attīstība ir viena no labākajām Eiropas Savienības politikām, un tiešām ļoti žēl, ka šai politikai paredzēts tik, tik vājš finansiālais atbalsts. 2005. gada Brīseles vienošanās nu, tiešām piešķīra šai politikai ļoti mazu budžeta līdzekļus un ļoti grūti finansēt šo lauku attīstības politiku, kas ir tik svarīga. Un arī nākamajās finanšu perspektīvās noteikti ir jārauga, lai dalību valstu budžeti vēl vairāk atvēlētu līdzekļus un mēs varētu paredzēt adekvātu finansējumu šai politikai. Es ticu kā LP un es ticu arī tam, ka ir jācīnās, lai varētu nodrošināt uh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem saprātīgu cenu par pārtiks produktiem, par labas kvalitātes pārtiks produktiem, un tādēļ jābūt arī šais eh, komitejas attieksmē, gaidot Lisabonas līguma spēkā stāšanos. Es runāju par finansējumu, jo pēc eh, pēdējā reformas, kas attiec arī uz tabaks ražojumiem, 50% eh, no tiešajiem maksājumiem tika atvēlēti lauka attīstībai. Tad bija Un šīs, šie fondi, kurus mēs ieguvām no tabaks produktiem, kā tie šī nauda tiks pārdalīta 2010. gadā, cik liels īpatsvars būs atbalstam ģimenēm un atbalstam nodarbinātībai. Re, Spānijas reģionālās iestādes un arī lauksaimnieku arotbiedrības vēlas zināt, cik tālu ir arī mūsu valsts attīstības programmas īstenošana, jo ir eh, zināms iekavējums par trim gadiem šīs programmas īstenošanai, un vai tas nozīmētu to, ka dalība valsts proti Spānija zaudēs šīs programmas naudu, jo tās īstenošana tā tad ir iekavējusies. Paldies, priekšsēdē, paldies eh, par eh, komisijai par prezentāciju, bet nu, man ir iespējas tāds, ka mums sniedz kaut ko jau dzirdēto un nav atrisināts arī finanšu jautājums. Un vēl viena lieta lauks, la, - lauksaimniecības problēma nav laukzona attīstības jautājums. Lauksaimniekiem ir jādzīvo savā saimniecībās un jāspēj izdzīvot no savas darbības ienākumiem. Un šo uh, problēmu mēs nerisinām. Mēs lauksaimniekam uzliekam dažādus pienākumus un kritērijas arī attiecībā uz vīdi. Un līdz ar to lauksaimnieki vairs nevar būt konkurēt spējīgi salīdzinot ar citām pasaules valstīm. Ar mūsu cenām mēs vairs nevaram konkurēt. Un to, ko mēs izmantojam, tas viss nāk no ārpuses, un PTO mums uh, neļauj prasīt no citiem to, ko mēs prasām no mūsu lauksaimniekiem, un tā ir lauksaimniecības problēma Eiropā. Viens konkrēts piemērs. Mēs pieņemējām tikko regla, regulu par pesticīdiem Eiropas dienvidos. Būs tādējādi jāslēdz ļoti daudz saimniecību, jo mums nav nepieciešamie uh, Uh, produkti un kas atbilst attiecīgiem kvalitā, uh, kritērijiem un tos produktus, kurus mēs neražosim šeit, tiks, uh, tie tiks ražot citur, Marokā vai citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Līdz ar to esam tiešām nodarījuši lielu kaitējumu mūsu lauksaimniecībai un tas nenāk par labu mūsu patērētājiem. Līdz ar to gribētu jautāt komisijai, vai esat tiešām domājuši par šīm problēmām, kas ir lauksainiecības fundamentāls problēmas. Paldies, Uzebevē, lūdzu! Labdien visiem! Es eh, uzklausīju komisiju un jāteic, ka tiešām ir lietas, kas atkārtojas tādi vārdi kā konkurētspēja, restruktūrācija, pārstruktūrēšanās. Un tas notiek tajā laikā, kad lauksaimnieki bankrotē un to rada uh, cēnu samazinājums, un joprojām tiek runāts par konkurētspēju, bet kad paliks tikai la, eh, kad paliks tikai divi lauksaimnieki, tad arī būs viens, kurš būs konkurētspējīgāks par otru, vai arī tad viņš būs jānovērt līdz bankrotam. Šodien konkurētspējas modelis tas jau ir novecojis. Galvenā problēma, uz kuru mums ir jāatbild, ir, vai mēs varam eh, saražot tik daudz, lai pabarotu Eiropas iedzīvotājs. Un otrs piemērs, kur es zinu, ir Anglijas piemērs, eh, kur tiek ražot ļoti slavens sirs, čedersirs. sirs Šogad pirmo reizi palielinās šī siera imports, proti Anglija vairs nevar saražot savu pašu sieru. Un tas tomēr ir, tā ir tomēr neticama situācija, un vai mēs turpināsim īstenot šo modeli, vai arī mēs tomēr nāksim klajā ar uh, revolūciju, proti ir jāmaina šis atsauces modelis, kur mēs tikai runājam par pārstruktūrēšanās konkurētspēju, nekad mēs vairs nevarēsim turpināt šādā virzienā, manuprāt, ir ļoti svarīgi norādīt uz to, ka lauka attīstība ne, nebūs iespējama, ja vairs nebūs lauksēmnieki. Pretējā gadījumā mēs attīstīsim tūkstnesi. Tādā gadījumā tas ir cits projekts. Turismu projekts ar dažiem indiešiem kādā eh, rezer, eh, rezervātā, bet tās nav projekts Eiropas lauka attīstībai. Paldies, Danten kungs. Jā, Nu, manuprāt, dažādi komentāri, kurus uzklausījām, ļoti labi norāda to, ka mēs prasām otrā pīlārā īstenot ļoti daudz ko. Mēs uh, prasām īstenot solidaritātes pasākums, īpaši šeit runāja par to, kas tiek darīts ļoti sarežģītos reģionos, piemēram, kalnēnos reģionos. Uh, arī veicināt saimniecību modernizēšanu, konkurētspēju, teritoriju apsaimniekošanu un prasām arī finansēt uh, dažādus vidas projektus, piemēram, un arī atvesaļošanās projektu, uh, programmas ietvaros mēs arī finansēsim um, šo digitālo attīstību. Jā, tas ir ļoti svarīgi, lai tas veicinātu lauku attīstību, uh, bet vai no lauksaimniecības budžeta mums vajadzētu finansēt šādu veidu projektus. Un tad, kad mēs domāsim par nākamo budžetu pēc 13. gada, mūsu priekšā tiešām ir ļoti svarīgas opcijas, kur ir jāizvēlas, vai lauksaimniecības un lauka attīstības budžetam ir viss jāfinansē. Un tas, kas tiek citviet, uh, finansēts no pilsētas apsaimniekošanas budžeta, vai tas būtu, šī nauda būtu jātērē lauka attīstības reģioniem. Paldies! vēl pēdējais runātājs Alberts Lūdzu. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl man vajadzēja ātri aizskriet uz citu komiteju, lai nobalsotu, tādēļ nevarēju sekot pilnīgi visai šo ārkārtīgi interesanto diskusiju norisei. Bet kāds aspekts, iespējams, kolēģi to jau minēja savās runās, mums vajadzētu būt patiešām uzmanīgiem, lai lauksainiecības politika nenonāk nepareizajā gultnē. 45% no maksājumiem, kas ir nepieciešami lauksaimniecības attīstībai, bieži vien eh, tur apgrozās milzīgas summas, kam īstenībā nav nekādas saistības ar KLP. Daudzās dalību valstīs lauku reģionu attīstības gaita ir ārkārtīgi atšķirīga un uz to arī atšķirīgi jāraugās. Es pats nāku no visai bagātas salīdzinošas dalību valsts un maksājumi, kā arī finansējums bieži vien tiek eh, izmantots tieši pārtiks produktu ražošanas finansējumā regulējumam. Piemēram, fermas, kur ir 70 ēkas, bieži vien tur strādā tikai divi lauksaimnieki, un pēc tam viņi nevar apsaimniekot pietiekam daudz lauku, pat ņemot vērā visu moderno tehniku. Uh, Es domāju, tas nevar būt eh, lauku reģionu attīstības kodols. Tas pats attiecas arī uz platjoslas infrastruktūru. Tā ir nozīmīga, bet tas ir centrāls uzdevums. Īstenībā tas nav uzdevums, ko vajadzētu finansēt no lauksaimniecības vai paredzētā budžeta. Vajadzētu tam paredzēt vēl papildus līdzekļus no citām budžeta pozīcijām, lai dalību valstis eh, varētu apgādāt arī lauku reģionus ar platjoslas internetu. Līdz 2016. gadam mums būs par to vēl daudz jādiskutē, lai mēs varētu īstenot tādus pasākums, kas ir pietiekami loģiski un patiesi nāk par labu lauksaimniecībai, un lai lauku attīstība norisinātos pareizajā gultnē, tādēļ tai ir jābūt stabilai. Paldies! Bene, jo voglio. Labi. Paldies visiem! Pirms dodu vārdu uh, komisijas pārstāvēji, es arī izteikšu dažus savus komentārus par šo ļoti svarīgo pīlāru KLP. Un jāteic, ka es uh, esmu priecīgs uh, dzirdēt šodien. Ir vēlme koncentrēties galvenokārt uz la mūsu lauksaimnieku vajadzībām. Mēs uh, satraucamies par uh, pilsoņu bažām attiecībā uz vīdi, mēs runājām par pesticīdiem, par dzīvnieku labturību, citas starpā. Par visiem šiem jautājumiem, kas eh, atkal un no jauna pievērš mūsu uzmanību. Un šie noteikumi ir jāievēro, bet bieži vien mēs nepievēršam tikpat lielu uzmanību tam, kas ir jādara lauksaimniekam, lai viņš varētu joprojām varētu izdzīvot un viņš būtu konkurētspējīgs un varētu spēlēt svarīgu lomu tirgū. Un atbalsts, kāds mums ir jāsniedz šim pīlāram, lauku zonu attīstībai. Mums ir jāatceras, ka visi centrā ir lauksaimnieki, stabila lauksaimniecība. Lauksaimniecība, kurai jābūt konkrēt spējīgai tirgū. Līdz ar to mums nekad nevajadzētu aizmirst mūsu galveno mērķi, proti spēcīga lauksaimniecība, kura var izdzīvot šajā globalizētajā laikmetā. Protams, neaizmirstot Eiropas modeli, par kuru esam ļoti lepni, tāpat laikā neaizmirsīsim, ka mūsu lauksaimniekiem ir jānodrošina arī konkurēt spēja salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Un tagad vārds komisijas pārstāvē lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Liels paldies visiem par jautājumiem. Ļoti daudz jautājumus jau esam arī apsprieduši. Arī ļoti daudz viela pārdomēm, pārdomā par dažādiem aspektiem, kurus minējāt. Un noteikti šos aspektus mēs arī apskatīsim tuvāko mēnešu laikā, kad padziļināt raudzīsimies uz nākotni. Pirmais punkts. Vispirms ar finanšu daļu. Nikolson kungs sacīja, ka nav pietiekami daudz līdzekļu pieejama otrajā pīlārā. Protams, ka zināmā mērā tā ir taisnība, jo tā būtu ilūzija domāt, ka pat ar šo visai ied, ies, um, ar šo uh, lielo naudu 225 uh, miljārdi ka mēs varētu visu finansēt. Tā ir tikai neliela daļa no finanšu līdzekļiem, salīdzinot ar šīm adaptācijām, pārstruktūrēšanos. Uh, un ekonomiskajām prasībām, uh, kuras ir uh, jāievēro lauku zonās, bet pirmkārt es vēlos norādīt uz to, ka tas, kas mums ir šajā periodā pieejams, tas, protams, ir uh, par zemu novērots. Komisijas sākotnēji piedāvātais summa, kā minēja Garcija kungs, ir samazināts par apmēram par 20 miljārdiem šim jaunajam periodam. Mums bija tā tad ir jāparedz šis ievērojamais samazinājums un vēl viens punkts. Un šeit atsaucos arī uh, uz to, ka mēs nevaram izdarīt pilnīgi visu, bet dalību valstīm ir jākoncentrējas uz to, ka šī ir partnerības politika, un dalību valstīm ir jārāgās, kur vislabāk var izmantot finanšu līdzekļus. Mēs no šejienes to nevaram darīt, tad, manuprāt, tā ir arī dalību valstu atbildība. Mēģināt vislabāk izmantot pieejamos līdzekļus, kurus mēs varam izmantot šīm aktivitātēm. Un tad jautājums par 600 uh, uh, miljoniem no ekonomikas atvesļošanās programmas. Tās ir apņemšanās, kas ir jāiekļau šī gada budžetā, lai varētu izmantot šī, šos līdzekļus, bet tie nebūs izmaksājami šogad. Tas būs ļoti grūti, ja mēs novembrī, decembrī apstiprinām programmu un dalību valstīm gluži vienkārši nebūs laika izmaksāt nepieciešamos līdzekļus. Mums ir noteikums. Uh, attiecībā uz visiem struktūrāliem fondiem, kad ir šī apņemšanās gada laikā, un tad, protams, varat lemt par projektu, kādu vēlties īstenot. Dalība valsts var jau atļaut un domāt, analizēt uh, par uh, prasībām, par specifiskiem projektiem, bet uh, naudu var izmaksāt tikai divus gadus pēc tam, kad ir no, izdarīta šī budžeta apņemšanās, proti līdz 2012. gada beigām tas, šī nauda, šo naudu nevar izmaksāt at, atbilstīgi šajā pirmajā gadā. Tad vai ir, piet, vai ir, ne, vai ir pietiekama kontrola šīs naudas izmantošanai, bija arī šāds jautājums. Mums ir zināma politikas struktūra, dalība valstis, nu, runāsim par oficiālā kontrolas uh, daļu. Uh, Jūs zināt, ka dalību valsts prasības regulās par to, kā dalību valstīm ir jāveic administratīvās kontrols par finanšu līdzekļu izmantošanu, un tad ir arī uz vietas ir jāveic kontrols, lai raucītos, vai tiešām investīcijas tiek veikts un vai lauksaimnieks tiešām izmanto šo finanšu līdzekļus, un tad ir jāpārbauda, vai lauksaimnieks dara to, kas no viņa tiek sagaidīts saņemot šos maksājumus, un vai arī šie izdevumi ir atbalsta regulai noteikumiem, un jautājums ne tikai par pareizo summu, bet arī par to, vai šī attiecīgā summa ir pareizi izmantota. Līdz ar to mums ir šī ofis, oficiālā, uh, oficiālais kontrols ietvars, un tad dalību valstīm ir arī jāziņo par to, ko viņi dara ar šo naudu. Lauka attīstībā mums ir paredzēta ikgadējie ziņojumi, kur dalību valstīm ir jāziņo par finanšu līdzekļu izmantošanu un kāda ir arī šīs eh, līdzekļu izmantošanas rezultāti, kādi ir konkrēti rezultāti un kādi ir arī ietekme. Šī ir ļoti liela sadaļa. Mēs noteikti pie tās vēl arī atgriezīsimies kādā brīdī. Šajā periodā mums ir kopīgi indikātori, norādītāji, un viņi vi visas dalībvalsts ziņo par vienu to pašu, un arī par nodarbinātību, par radītajām darba vietām, ja mums ir nodarbinātības skaitļi. Uh, Um, cik daudz ir bijuši šie labumu guvēji par izman, izmantoto naudu, un tad ir arī sarežģītāki un arī smalkāki indikātori par konkrētu ietekmi, kā specifiskā politika, kāda, piemēram, ir ietekme uz ūdens apsaimniekošanu. Tā ir vesela sadaļa. Mm, ļoti regulāri dalību valstīm ir katru gadu jāziņo. Un dalību valstīm ir arī jāziņo divreiz perioda laikā par to, vai viņu politikas stratēģija tiek īstenota ir strateģisks ziņojums, kas būs publicēts 2010. gadā, tad arī vidustermiņa ziņojums, lai norādītu, vai dalība valsts ir sasniegušas programmas mērķus. Taču man ir jāsaka arī tas, ka nu nav viegli no visām dalībvalstīm iegūt informāciju un skaitļus. Šis process dažkārt ir sarežģīts, bet nu, mēs sadarbojamies ar dalībvalstīm, arī komitejās, mums ir specifiski tīkli, lai veiktu izvērtējumu, atbalstām dalībvalstis, mēģinot uh, norādīt uz to, kāda ir politikas rezultāti un tā iet, tās ietekme. Tas ir ļoti svarīgi. Un tiešām mēs to īpaši uzsveram. Un tad ir mūsu mērķi, kurus definē dalība valstis. Tas ir arī norādīts programmā. Dalība valstīm ir jānorāda mērķu skaidri, kādai jābūt programmas ietekmē, kādai jābūt programmas īstenošanas rezultātiem dažādiem pasākumiem dažādās jomās, kādi ir konkrēti rezultāti. Mums, eh, mēs nesaņemam šo skaidrus no visām dalību valstīm, bet, nu, mēs varam arī nodrošināt, apliecināt to, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Un dalību valstis arī mēģina izveidot savus eh, šīs sistēmas, atbalsta sistēmas, un tas ir arī mēģinājums, lai šī politika tiešām būtu uzticama arī sabiedrībai. Un, protams, šeit var jums piekrist, ka tagad es nācu varbūt klajā ar statisku prezentāciju un varbūt nenosaku, kurā tad fāzē mēs esam pašreiz, bet tas notiks tad, kad mēs būsim izdarījuši veselības pārbaudas reprogrammēšanu un tad mums būs labāks redzējums par to, cik tālu esam arī politikas īstenošanā. Pie šī jautājuma mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Tagad. Holstein kungs. Uzdev jautājumu par jaunu darba vietu radīšanu un eh, par to, kā lauku politikas eh, attīstības sastāvdaļu. daļu Es domāju, ka daži kolēģi jau daļēji atbildēja uz Holšteina kungu jautājumu. Protams, runājot par lauksaimniecību, mēs cīnāmies pret darba vietu zaudēšanu. Neviens nevarētu, protams, cerēt, ka tuvākajā laikā mēs uh, radīsim ārkārtīgi daudz jaunu darba vietu. Īstenībā tā ir cita politikas joma, mēs jau to teorētiski varam izdarīt, bet tā nav mūsu kompetence. Un ņemot vērā visus instrumentus, ko mēs izmantojam, lai varētu pārstruktūrēt lauksaimniecības sektoru, mēs mēs sniedzam savu ieguldījumu, lai saglabātu esošās darba vietas, kas ir ilgtspējīgas, paredzētas ilgam laika posmam un zināmā mērā var izturēt mainījušos situāciju tirgū. Mums vienmēr tas ir jāplūko no pareizā redzes lēņķa. Protams, ir grūti tad, ja ir atklāti tirgi, ir šiem lauksaimniekiem vienam ar otru jākonkurē Eiropas teritorijā. Par to īstenībā nav jāšaubās pasākumi un instrumenti, lai varētu veicināt eh, trešās asas attīstību. Jā, mēs runājam arī par jaunu darba vietu veidošanu. Dalība valsts teica, ka tas ir viens no galvenajiem mārķiem, un mēs vēlamies, lai tiktu radītas jaunas darba vietas lauku reģionos. Ja mēs runājam par investīcijām eh, platjoslas infrastruktūrā, es nevēlētos uz to pievērt acis. Bieži vien cilvēki saka, jā, platjoslai nav nekāda sakara ar lauksaimniecību, kādēļ mēs ko tādu vispār esam paredzējuši finansēt. Bet es domāju, ka vairumam lauksaimnieku tagad pieder klēpiddators, viņi, piemēram, Eh, vēlas, eh, ja cilvēki vēlas pavadīt arī brīvdienas, piemēram, lauksaimniecībā, tad kā tad viņi var rezervēt sev istabu? Viņi to dara eh, pateicoties internetu savienojumam. Un, piemēram, arī lauksaimnieks sieva un bērni labprāt izmanto internetu, jo bez interneta jau nekas tagad nenotiek mūsdienās. Tādēļ platjoslas interneta sakara nodrošināšana laukos ir būtisks aspekts. Nevajadzētu to vienkārši ignorēt. Uh, Protams, padomāt par to, no kurienes nāks finansējums, tā jau ir cita opera. Šādi pasākumi vienmēr ir tikuši izmantoti lauksaimniecībā. Mēs runājam arī par pakalpojumu attīstību un Eh, apmācību, profesionālo apmācību, tālāku kvalifikāciju. Cilvēki ir jāapmāca, kā darboties ar šo tehniku, lai viņi varētu arī izmantot konkrētus pakalpojumus, varētu doties uz centriem, kur eh, strādāt pie datora. Infrastruktūra īstenībā attiecas uz struktūra fondiem, bet joprojām Eh, tiek eh, finansēti pārāk maz infrastruktūras projektu. 12 miljoni, kas tiek iztērēti no struktūra fonda līdzekļiem, lai finansētu infrastruktūru, tikai 2 miljoni ir paredzēti platjoslas infrastruktūrai, un daudzās lauku reģionos pastāv problēmas ar infrastruktūru, tā tad cilvēki nevar izmantot eh, nekādus pakalpojumus, viņiem nav pieejama apmācība, ja nav uh, īstenots jau pašas elementārākās lietas. Es domāju, ka fondi var labāk sadarboties, zināmā mērā deleģēt darbu, sadalīt to, protams, dalību valstīm e, tas ir jāizlemj. Mēs nevēlamies dalību valstīm neko neuzspiest, lai viņi, piemēram, izvēlētos kādu apmācības struktūru e, viņi vēlas izmantot. Un jūsu programmā tas arī ir top skaidrs, eh, jūs paskaidrojat, kā šie līdzekļi tiek izmantoti un eh, ka, piemēram, no citiem avotiem jau ir iespējams uh, eh, sekt nepieciešamos izdevumus. Of, of, uh... Tālāk jautājums. Kāds teica, ka šit, ka tas bija uh, Smita kungs, ka vienīgais mēķis ir konkurēt spējīga uh, lauksaimne uh, pārtiks ražošana. Es uzskatu, ka tas ir viens no mēķiem. Tātad eh, tādu produkciju, kuri nes peļņu. Bet es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst arī par citiem aspektiem, eh, ko var sniegt lauksaimniecība. Es domāju, ka mēs nevaram tādā veidā sevi paši ierobežot. Mēs nevaram uzlikt par mērķi tikai ražot veselīgu pārtiku par pieņemamām cenām. Es domāju, ka tad mēs zināmā mērā uh, izņemam no lauksaimniecības visu, te, at, visu šo te attīstības potenciālu. Es domāju, ka lauksaimnieki vēlas arī, lai tiktu saglabātas lai tiktu saglabāts lauka ainavas. Un mēs vēlamies arī, zinām, iegūmu videi, kur lauksaimniecība var radīt, ja, ja ir lauksaimniecības ražošana. Un tas ir svarīgs punkts, jo ir absolūti nepieciešama lauksaimniecības ražošana, lai uh, eh, ražotu uh, eh, šos te sabiedriskā labuma produktus. Tālāk, ja es pareizi saprotu, šis te astoties punkts, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, un šobrīd mēs pārskatām pašreizējās schēmas šīm te eh, vidējām, mazāk labvēlīgajām uh, Eh, teritorijām. Tie nav lauku rajoni, bet tie nav arī labvēlīgi, eh, lauksaimniecībai labvēlīgi rajoni. Tur ir, ir zinām šķēršļi, kas rāda papildus izdevums lauksaimniekiem, par kuriem, eh, par šiem šķēršļiem lauksaimniekiem pienāks kompensācijas, tāpēc, lai viņi nepamestu šīs teritorijas un šo zemi. Es domāju, ka to jūs esat pieminējuši jau vairākas reizes. Ir risks, ka šajos reģionos, kas ir tādi attāli reģioni, lauksaimniekiem vairs nes un viņi arī neredz iespēju turpināt lauksaimniecisko ražošanu šajos reģionos, un tas ir milzīgs eh, drauds gan bioloģiskai daudzveidībai, gan arī uh, sociāla, uh, sociāla situācijas stabilizēšanai šajos reģionos. Kā jau es teicu, šis process ir diezgan uh, komplikēts un uh, sarežģīts. Es domāju, ka mums ir nepieciešama sistēma, kas balstīta uz uh, noteiktiem kritērijiem un lai tā darbotos visās 27 dalībvalstīs. Mēs šobrīd eh, esam procesā, diskutējam par šo jautājumu ar dalībvalstīm un tās, eh, balstoties uz tehniskiem aspektiem, cenšas izlemt, vai ir tādas sistēmas, kuras ir sagatavojuši pētniecības centri un kuras varētu izmantot. Tātad mēs šobrīd gaidam informāciju no dalībvalstīm, lai tās vispirms mums sniedz informāciju par šo testu rezultātiem, par šo pētījumu rezultātiem, un tad arī izlemsim. Bet vispārējā ideja ir sekojoša. Šobrīd mums ir apmēram 150 dažādi rādītāji, kas palīdz noteikt šais, šīs teritorijas. Uh, Un tas nozīmē, ja mēs atgriežamies pie ierobežot skaita rādītājiem, ja mēs cenšamies izveidot harmonizētāku pieeju, tad mums, protams, izdosies uzlabot šo pasākumu uzskaitāmības iespēju un uzticamības aspektu arī. Tālāk jautājums par konkurētspēju. Bovē kungs pieminēja šo jautājumu. Es domāju, ka. Un es varētu arī piekrist Protams, ka tāds bija sauklis un tāds tas ir vienmēr ir bijis. Mums ir jācenšas virzīties uz progresu, mums ir jābūt konkurētspējīgiem. spējīgiem Bet es domāju, ka mums nevajadzētu uzskatīt, ka konkurētspējas definīcija ir šaura. Jūs varat būt arī neliela lauksaimniecība no mana viedokļa, bet eh, jūs varat vienlaiks būt arī konkurētspējīgi, bet jums nevar būt uh, divi hektāri, uh, teiksim, ganību un varbūt divi lielopi, un, un tad jūs būtu konkurētspējīgi ferma. Tas nav iespējams. Tātad jautājums ir drīzāk par to, kā lauksaimnieki var turpināt savu darbību pašreizējos apstākļos, un es domāju, ka šī kontekstā mēs mēģinam, un dalībvalstīm arī ir jāmēģina piedāvāt lauksaimniekiem piemēroties pašreizējai situācijai, pārdomāt iespējas par pievēršanos ekoloģiskajai lauksaimniecībai bet mēs uzskatām, ka ekoloģiskās lauksaimniecības eh, saimniecības arī ir konkurētspējīgas. Mēs nebūtu neuzskatām, ka tās nav konkurētspējīgas. Mēs ne, nedomājam, ka tas nav iespējams. Varbūt, ka nav iespējams runāt tikai un vienīgi par izmēriem, bet, bet es domāju, ka ja mēs apsveram šo nākotnes politiku un Un ja mēs cenšamies panākt to, lai lauksēmnieki varētu eh, ražot un turpināt pastāvēt, tad mums ir jāpadomā par vispārējo situāciju, un es domāju, ka no politikas viedokļa ir diezgan grūti uh, aizsargāt uh, eh, lauksēmniekus no visiem tiem procesiem, kas notiek tirgu un uh, kas notiek ārpus tātad viņu lauksaimniecībām, kas ietekmē, protams, viņu eksistenci. Bet es domāju, ka Mums ir jācenšas tomēr izvairīties no mazu lauksaimniecību pilnīgas izzušanas, bet mums, protams, ir jāpatur spēkā, ka mums ir seši miljoni um, nelielu um, lauksaimniecību un uh, tādu lauksaimniecību, kas pilnībā nevar izdzīvot tikai no lauksaimniecības. Tātad tas nozīmē, uh, ka šīm lauksaimniecībām būtu jāpaspēr solīts uz priekšu un jācenšas attīstīties tās, tā, lai tās varētu izdzīvot tikai un vienīgi no lauksaimniecības, vai arī tām ir jāapsver iespēja iegūt līdzekļus arī e, citur. Un es domāju, ka mēs te arī piedāvājam šīs te iespējas, piemēram, šī te e, aktivitāšu dažādošana, jeb e, diversifikācija proti lauksaimniekiem, kuri nevar iztikt tikai un vienīgi no lauksaimniecības aktivitātēm, vai arī tādi, kas vēlas pievērsties citām ekonomiskajām aktivitātēm, lai viņi saņemtu šo atbalstu. Un uh, pagaidām jāsaka, ka 13% no šī budžeta, kas netiek tieši izmantot lauksaimniecībai, es domāju, ka mums jāsaprot, ka 13% ir paredzēti uh, citiem pasākumiem, tikai lauksaimniecības aktivitātēm. Un uh, tātad tas ir atbalsts lauksaimniekiem, kur vēlas attīstīt varbūt uh, šīs te blakus aktivitātes. Teiksim, viņi vēlas pievērsties turismam. Un tālāk līdzekļi, kas ir paredzēti tiešām uh, Uh, aktivitātēm, kas ir ārpus lauksaimniecības, bet tomēr, kas ir cieši saistīts ar lauksaimniecību, šis te apjoms ir diezgan neliels. Un, protams, ka ja šeit uh, tas viss attīstās nevēlamā virzienā, kā uh, Deskungs pieminēja um, par šo piemēru par traktoriem, tad, protams, ka to mēs nevaram atbilst, atbalstīt. Un te es vēlētos pievērsties vēl vienam jautājumam Jūs te jautājāt, kāda ir iespēja citiem cilvēkiem, ne tikai administrācijai, ietekmēt to, kā līdzekļi tiek izmantoti. Es gribētu teikt, ka vispirms ir eh, jāizmanto monitoringa jeb uzraudzīšanas komiteja, kurā darbojas uh, administrācija un arī kurā ir iesaistīts interešu grupas, tā piemēram aizsardz, vidas aizsardzības grupas, um, lauka ainavu uh, saglabāšanas uh, grupas, ministrija pārstāvja, tātad vesels ieinteresēto personu loks. Un viņiem visiem ir savs vārds sakāms par to, kas tiek īstenots programmas ietveros. Un vēl, kas ir paredzēts noregulējumā, ir, ka iesaistītajām pusēm ir jātiek iesaistītām šajā te izstrādāšanas procesā. Tātad tāds ir priekšnoteikums. Vispirms ir jāuzklausa, ko par to domā cilvēki, kāds ir viņu vajadzības, bet mums ir jāsaprot arī, ka tā ir tāda globāla vispārēja pieeja, kā mēs varam organizēt šo procedūru. Un es domāju, ka reālākā iespēja, kā ietekmēt šo procesu, ir ar līderu eh, starpniecību. Un to mēs arī cenšamies veicināt, jo mēs uzskatām, ka tie cilvēki, vietējie cilvēki, kas strādā uz vietas, viņiem eh, būtu eh, jābūt iespējai izlemt to, kas notiek attiecīgajā reģionā. Protams, ka mums ir paredzēta arī apmācība un labās prakses piemēru izplatīšana. Tas ir ļoti svarīgs aspekts jo, eh, diemžēl, bieži vien dalībvalstīs tas mm, ir nepietiekami novērtēts šis aspekts, jo, protams, ka var īstenot dažādus eh, agro un vīdas pasākums, bet lauksaimnieki īsti nesaprot, kas viņiem ir jādara, un tas ir svarīgs arī runājot par ūdens apsaimniekošanu. Jo Eiropā, diemžēl, ir diezgan daudz problēmu, kas saistīts ar ūdens apsaimniekošanu. Lauksaimniekiem būtu jābūt iespējai saņemt konsultācijas, saņemt apmācību par to, kā uzlabot savu eh, darbību. Un es domāju, ka dalībvalstīm te noteikti vēl ir iespējas uzlabot savu darbību. Jā, tika uzdots jautājums par to, kā līdzekļi tiek izmantot jaunajās dalībvalstīs un vecajās dalībvalstīs, kādas ir tendences. Jāsaka, ka ir nelielas atšķirības, bet vispārējā tendence ir līdzīga. Tātad visvairāk līdzekļu eh, tiek piešķirt šai otrajai asī, jeb os, otrajai prioritātei. Bet eh, kopumā var teikt, ka jaunās dalībvalstis vairāk eh, darbojas pie pirmās prioritātes, kas ir konkurētspēja. Uh, viņiem ir nepieciešam, nepieciešams arī restruktūrizēt uh, savu ražošanu un piemēroties tirgus prasībām, un varbūt, ka viņi mazāk uzmanības pievērš uh, vidas jautājumiem un tātad šim te trešajam, šeit trešajā prioritātei, jeb trešajai asēji. ir nepieciešams pastiprināt uh, aktivitātes lauku rajonos, kas nav uh, lauksaimniecība. Es domāju, ka tas jo īpaši ir svarīgi jauniem cilvēkiem, kas nevēlas pamest šos reģionus, bet, protams, ka viņi var palikt un darboties un strādāt šajos reģionos tikai tad, ja viņi saņem nepieciešamo atbalstu, ir nepieciešamie līdzekļi un viņi var atrast darba vietas šajos reģionos. Pēdējais punkts. Garsīs kundze jautāja par šo tabaks palīdzību un kā tas tiek īstenots. Dalībvalstis ir saņēmušas šos līdzekļus lauka attīstībai. Ir dalībvalstis, kas programmēšanas posma sākumā skaidri attīstīja stratēģiju par to, kam jānotiek reģionos, kurus ietekmēs tātad šī jaunā situācija tabakstirgū un uh, viņi norādīja, ka dažos gadījumos attiecībā uz uh, viens kvalitātes tabaku viņi vēlētos uzlabot situāciju, un dažos gadījumos viņi vēlētos, lai būtu citas iespējas. Tātad, protams, ka var izmantot daudz un dažādu pasākumu lauka attīstības jomā, vai nu lai nostiprinātu, vai lai uzturētu ražošanu, tādu ražošanu, kas ir dzīvotspējīga un ilgspējīga. Un ir arī instrumenti, kas um, palīdz um, tiem cilvēkiem, kas vairs nevēlas darboties šajā jomā, um, nodarboties ar kaut ko citu, vai arī tajos reģionos, uh, kur nav iespējams atrast darbu citās lauksaimniecības jomās, meklēt to citur. Un, protams, ka ir līdzekļi arī, kas palīdz uh, uzņēmumiem piemēroties situācijas izmaiņām. Bet, protams, ir jāsaka arī, ka ir dalībvalsts, kuras nav nākušas klajā ar skaidru stratēģiju un kuras liek uzsvaru uz to, ka ir nepieciešams investīcijas tabaks e, eh, nozarei. Un ja nav skaidri pateikts, kādam nolūkam šīs investīcijas ir paredzēts, tad ar izmaiņām tirgu ir ļoti grūti novērtēt šīs programmas un novērtēt arī šo lēmumu pareizību. Kā jau es teicu, ir dalībās, kas jau ir uzsākuši šo procesu un ir tādas, kuras pagaidām vēl nav finalizējušas savus uh, lēmumus, tātad nav pieņēmušas galīgo lēmumu, un mēs šobrīd vēl nedaudz nogaidam. Uh, Protams, notiek informācijas apmaiņa ar šīm dalībvalstīm. Mēs pētām viņu priekšlikums un arī paskaidrojumu, kas pamato lēmums. Šķiet, ka vairāk vai mazāk esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem. Es ceru, ka mums būs iespēja vēl uh, apmainīties viedokļiem Um, turpmāk, un es esmu gatava atgriezties šeit, lai jūs iepazīstinātu ar īstenošanas datiem. Diemžēl šobrīd varēju iepazīstināt jūs tikai ar finanšu datiem, bet es saprotu, ka uh, tas uh, ar to jums nepietiek. Un, protams, ka mums vēl ir, būs informācija par to, kur šie līdzekļi tiek iztērēti un kādos apstākļos. Paldies! Bene. Ringraziamo la Commissione, ringraziamo. Paldies komisijai. Paldies Luizei Hofmans kundzei. Domāju, debats bija patiešām saistošs un ceru, ka tādā garā arī turpināsim. Un esmu intriģēts arī sagaidīt papildus informāciju no komisijas. Tagad jāķers pie pārējiem diviem uh, darbkārtības punktiem, lai mēs varētu beigt mūsu sanāksmes norisi. Tālāk, uh, eh, lauksamniecības komitejas kalendārs. 2010. gadam. Mums ir jābalso par kalendāru nākamajam darba gadam. Un mēs esam pieprasījuši maksimālo pieejamo sanāksmi laika, bet jāpadomā ir arī par reālajām vajadzībām. Tātad daudz, kas parādīsies tikai laika gaitā. Mums ir jāmeklē, eh, kuros datumos mēs varētu noturēt sanāksmes. Protams, šorīt bija koordinatora sanāksme, kurā piedalījās vairāku politisko grupu pārstāvi. Mēs arī pieņēmām lēmumus, iecēlām referentus nākamajiem ziņojumiem un politisko grupu vadītāji informēs savus deputātus par tiem lēmumiem, kas tika pieņemts. Tālāk, eh, cit, pie citiem jautājumiem, kāds kolēģis lūdz vārdu. Viņš arī beigs uh, mūsu sanāksmi. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, ka ļāvāt man izteikties. Es vēlējos uh, parunāt par to, kas notika manā vēlēšana apgabalā. Viņš uh, ir nopircis uh, sojas pupiņu miltus, lai tos varētu samaisīt ar auzām, ko viņš dod savām cūkām, un pēdējā laikā viņš ir uh, nobažījies par to, ka viņš nevar garantēt uh, gaļas uh, ražošanu un viņa uzņēmums ir nopietni apdraudēts tieši politiski iemeslu dēļ, jo Eiropas Savienība ir aizliegusi uh, uh, ieviest Eiropas Savienībā krabas, kas lielāks par 50 uh, tonām, kurās varētu atrasties iespējami GMO un ļoti daudziem uh, lopkopiem, kas tāds maksā 2,5 miljonus katru reizi, kas tāds notiek, un viņš nevar pavarot savus lopus tikai ar auzām vienu, viņam ir nepieciešams šīs pupiņas, sojas pupiņas un cūku gaļa, ko viņi uh, ražo, iespējams to drīzumā aizstāvēs, piemēram, aizstās kāda cita gaļa, ievēs ievests no trešajām valstīm, un mēs nezināsim, ar ko tie lopi ir baroti. Es mudinu komisiju pieļaut tomēr zināmu tolerances pakāpi, iecietības pakāpi pret ģēmo, jo pilnīga nulles tolerance, jeb absolūta neiecietība nav laba pret mūsu lauksaimniekiem. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, turpin priekšsēdētājs. Tagad mēs varam beigt komitejas sanāksmi. Nākamreiz mēs tiekamies 12. oktobrī, pirmdienā, un pēc tam 9. 10. novembrī. Lielas paldies kolēģiem par sadarbību un tiekamies oktobrī. Paldies!